10.11. Pāriem pie nākamā ziņojuma - evangelijas campāzi ziņojums - garīgā veselība. Pirmkārt dod vārdu referentē 4 minūtes, lūdzu. Lies paldies priekšstādātāji. Komisāra kungs, godātie kolēģi. Mūsdienās ar vien vairāk pieaug apziņa par to, ka nav iespējama veselība bez garīgās veselības. Mēs saprotam, ka garīgās veselības problēmas parādās ļoti bieži, un tām ir ļoti liela ietekme uz katra, pa, katra cilvēka ģimenes dzīvi, profesionālo dzīvi, darbu un sociālo dzīvi. Tas, protams, ietekmē arī viņu ģimenes. Bieži vien tās mak ģimenes maksā ļoti sociāli ekonomiski augstu cenu par to, ka viņa ģimenē, piemēram, ir kāds no šiem uh, garīgās veselības uh, traucējumu upuriem. Viens no četriem Eiropā cieši no šādām problēmām, un jāsaka, 2020. gadā tā būs visplaši izplatītākā um, uh, slimība. Ik gadu Eiropas Savienība ir apmēram 59 tūkstoši pašnāvību, un 9% ir saistāms ar garīgām saslimšanām. Ir šīs um, garīgās veselības problēmām visvairāk sastaps neaizsargātās marģinalizētās sabiedrības grupas Eiropā, kur iedzīvotāji novecojas. Uh, šāda veida traucējumi ar neirodeģeneratīvie traucējumi ar vien vairāk palielinās. Un domāju, ka, lai risinātu problēmas, kur atgarīgās veselības traucējumi, ir jārīpojas saskaņot. Tas ir ļoti svarīgi, jāiesaistas pilnīgi visiem. Tas ir mūsu pienākums cīnīties pret garīgajām saslimšanām un aizsargāt to cilvēku tiesības, kas no šādām saslimšanām cieši, un aizsargāt arī viņu ģimenes. Es domāju, ka tas ir cieši saistīts arī ar politiskajām nostājām katras valsts politiskajām nostājām, kam jāsniedz sociālais atbalsts šādiem cilvēkiem. Pirmais solis bija zaļā grāmata, ar ko nāca klajā Eiropas komisija, un otrs svarīgs solis bija Eiropas konference, ko tika or, kas tika organizēta un kuras nosaukums bija kopā par garīgo veselību. Un tur tika pieņemts Eiropas pakts par garīgo veselību un labklājību. Šajā paktā, jeb ziņojumā, kas tika pieņemts, um, un š, kur, kur referentes esmu, tika pieņemts vienprātīgi, vienbalsīgi manā komitejā, un tur iekļauts rekomendācijas, kas ļautu veicināt garīgo veselību, cīnīties pret stigmām, ko uzliek šāda veida saslimšanas, izvairīties no sociālās atstumtības, cenšoties palīdzēt šiem cilvēkiem darboties pašiem, pašpalīdzības eh, projektus īstenot, palīdzēt tātad arī ģimenēm un ap un personām, kas viņus apkopi. Svarīgi nodrošināt augstas kvalitātes efektīvu um, veselības aprūpas pasākums, kā arī jāatjauno nu, ir attiecīgie tiesību akti, kas atbilst šādām modernām tendencēm. Ziņojumā aicinām nodrošināt arī apmācību tiem cilvēkiem, kas ir tajā attiecīgos amatos, tā lai šie cilvēki varētu agrīni diagnosticēt šādas saslimšanas un palīdzēt tās ārstēt. Uzsvars jāliek arī uz izglītību, uz nodarbinātību, vēlamies no, novērst garīgās veselības problēmas e, sociālās palīdzības sniegšanas saistībā. Vēlamies stiprināt tās organizācijas, kas palīdz cilvēkiem, kas cieši no garīgām saslimšanām. Uh, Mēs turklāt labprāt izveidotu arī platformu, kas nu, palīdzētu nodarboties ar uzraudzību un koordinēšanu. Un aicinam komisiju likt klajā attiecīgu tematisko konferenču secinājumu ziņojumā uzsvērt nepieciešamību izstrādāt rādītājs, jeb indikators, kas palīdzētu mums noteikt situāciju, lai zinātu, kādas ir vajadzības šai jomā. Turklāt gai, nepiecietību gaidām arī priekšlikumus visā šajās piektie, piecās jomās. Un šis piecas jomas ir šāds - pašnāvība un depresijas profilakse. Šajā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt starpnozer programmas, izstrādāt tīklus ir jābūt veselīgai sociālajai atmosfērai skolās, darba vietās, ir nepieciešams īstenot pasākumus, kas ļautu uzlabot dzīves kvalitāti. Turklāt jācīnās arī pret stigmu, ko uzliek e, garīgās saslimšanas. Uh, Un, lai darītu to, mums ir jāceļ apziņa un jāsniedz informācija. Un tāpēc priekšādātāji mums es gribētu pateikties pilnīgi visiem kolēģiem, kas deva savu ieguldījumu ziņojumu izstrādāšanā. Mums ir jānosūta skaidra un gaiša vēsts par to, ka garīgā veselība ir sociāli lab, vajadzīga pilnīgi visiem. Un tā, tā, tas, tā ir pamats labklājībai. Paldies, tagad došu vārdu komisāram. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais priekšsēdētāji, deputāti, es gribētu sveikt Eiropas parlamentu un referenti Campaci kundzi ar šo pašiniciatīvas ziņojumu par garīgo veselību. Pilnīgi pareizi šajā ziņojumā ir pasvītrots tas, cik lielā mērā garīgā veselība ietekmē vispārējo veselību un cilvēku labklājību, kā tā ietekmē izglītību, mācīšanās, iespējas, sociālo koheziju, koheziju Eiropas Savienībā. Ziņojums tapis divus gadus pēc rezolūcijas par komisijas zaļo grāmatu par garīgo veselību un tas nozīmē, ka ir nepieciešams kaut ko vairāk darīt šajā jomā. Manuprāt, e, ir tomēr pamats optimismam. Arvien vairāk mēs saprotam to, cik svarīga ir garīgā veselība visos sektoros. Mēs to apzināmies šobrīd labāk nekā pirms gadiem. Tas bija skaidrs no tā lielā atbalsta, ko Eiropas komisija saņēma konferencē, kas tika organizēta par Eiropas paktu garīgai veselībai un dažādiem citiem e, pasākumiem. To pieminēja arī referenti. Tālāk. Daudzas dalību valstis eh, ir pārskatījuši savu garīgās veselības stratēģiju vai arī garās asto pārskatīt un ir arī rīcības eh, plāni, kā piemēram Somijā un Ungārijā. Sociāla, ekonomiskās. Uh, ekonomisko priekšmetu tiek ieviest skolā. Piemēram, Vienotajā karalistē ir šāds priekšmets daudzās skolās. Arī darba devēja aizvien vairāk apzinās to, cik ciešas ir saiknes starp cilvēku labklājību un produktivitāti. E, CSR Europe tāds uzņēmums ir radījis paraugu piemērus tam, kā varētu uzlabot darba apstākļus cilvēkiem darbā, lai viņi justies labi. Bet, protams, nedrīkstam būt pašapmierināti, mums vēl daudz kas darāms. Uh, Jaunus riskus garīgai veselībai eh, rada ekonomiskā un finanšu krīze. Dalība valsts iespējams varētu mazināt budžetu garīgās veselības eh, uzturēšanai un atteikties no eh, veselības aprūpas sistēmas modernizēšanas, jo viņiem nav pietiekami līdzekļi. Ekonomiskā krīze pasliktina arī nākotnes izredzes jauniešiem, ir tiepaši tiem, kas šobrīd domācās skolā. Nedrošība darba vietā, neziņa par to, vai būs ienākumi nākotnē, aizvien pieaugušais bezdarbs rada jaunus draudus garīgai veselībai. Nākamo divu gadu laikā Eiropas komisija organizēs veselu virkni tematisko konferenču eh, par piecajām prioritātēm garīgās veselības paktā. Mēs to organizēsim kopā ar dalību valstīm un padomus prezidentūram. Pirmā starptautiskā konference par stigmu un psihiatrisko aprūpi tiks organizēta 29. maijā kopā ar Čehijas prezidentūru pirmā tematiskā eh, konference par garīgo veselību un jauniešu izglītošanu notiks Stokholmā 29. un 30. septembrī satarbībā ar Zviedrijas prezidentūru. Otrā tematiskā konference par pašnāvību un depresiju profilaks notiks decembrī kopā ar Ungāriju. 2010. gada pirmajā pusgadā Spānijas prezidentūra organizēs tematisko konferenci par gadu, gados vecāko cilvēku garīgo garīgo veselību. Mēs eh, cieši sazināmies ar dalību valstīm vēl par divām konferencēm par garīgo veselību darbā un par stigmas pārs, pārvarēšanu un sociālās atstumtības novēršanu. E, eh, e, eh, Campacī kundze ziņojumā ir daudz konkrētu priekšlikumu. Tas ir ļoti labs ieguldījums nākamajām debatēm šajās manas nosauktajās konferencēs. Ziņojumā ir izcelta ne tikai garīgās veselības loma Eiropas Savienībā, bet ziņojums arī demonstrē, ka ir daudz iespēju, kā mēs varam palīdzēt eh, cilvēkiem saglabāt garīgo veselību Eiropas Savienībā. Viens no priekšlikumiem paredz struktūras izveidošanu, kas pārskatītu Eiropas garīgās veselības un labklājības pakta ieviešanu dalību valstīs. Piekrītu, ka tas dotu tādu papildus vērtību, ja mēs periodiski pārskatītu to, kā ir sasniegt pakta mērķi. Mēs nopietni pētīsim to, kā šo ideju varētu vislabāk īstenot praksē. Vēlreiz gribētu pateikties Eiropas parlamentam un tā referentai Campacī kundzei par šo re, e, ziņojumu, kas ļoti atbalsta Eiropas komisiju tās centienos un sniedz vērtīgas rekomendācijas. Paldies par uzmanību. Paldies komisāram. Balsojums par šo ziņojumu notiks rīt 10.30. Mēs esam nedaudz klusinājuši apgaismojumu. Tas ir tādēļ, lai taupītu energoresursus. Tas ir gluži vietā, jo tagad mēs izskatīsim Gjulas kunga ziņojumu par valstu energoefektivitāti.